ceru, ka viņi, protams, to ņems vērā. Nākamā diena laikā jūs varēsiet iepazīties ar šīs nedēļas sanāksmi protokoliem, un ja nebūs